If you could please take a seat. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim darbu un vispirms pieņemsim darba kārtību. Ja nav iebildumu, uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu. Ir pāris priekšsēdētāju paziņojumi. Pirmais ir 2020. gada Eiropas parlamentārā nedēļa. Okay. For the first time under pirmo reizi šajā sasaukumā Eiropas parlaments budžeta un ekonomikas politikas izvērtējumu kontekstā kopā ar Horvātijas prezidentūru organizē 2020. gada parlamentāro nedēļu. Tā notiks 18. un 19. februārī Briselē. Šī uh, nedēļā kopā parlamentus no da, uh, pārstāvs no dalību valstīm, kandidātu valstīm, lai apspriestu uh, uh ekonomikas uh, finanšu jautājumus. 97 deputāti no 32 parlamentiem jau ir pieteikušies dalībā uh, šai pasākuma. Es aicinu arī uh, jūs aktīvi piedalīties, ir īpaši sesijās par nodokļiem un ilgspējīgām finansēm. Tas ir svarīgi, lai stiprinātu Eiropas ekonomiskās pārvaldības pārskat atbildību. Tālāk CCP atgūšana un noregulējums trialogs 28. janvārī notika. Eh, ir eh, tika apspriests jautājums par risku koncentrāciju CCP pēc finanšu krīzes. Viedokļi ir atšķirīgi vairākos svarīgos jautājumos, ir tīpaši par to, kas pieņem lēmumus un kas maksā un kādā secībā noregulējot CCP. Un ir vēl jāizvērtē to jautājumu kopums, kas tiks izskatīt politiskā līmenī nākamajā trialogā tiks apspriest jautājumi par uh, līdzekļu atgūšanas fāzi un par noregulējuma uh, instrumentiem un par iespējamiem uh, samazinājumiem sākotnējās maržās. Tagad uh, varam pāriet pie monetārā dialoga ar Kristīnu Lagārdi, kura ir Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja. Sveicu viņu mūsu sanāksmē kopš iepriekšējā monetārā dialoga, kas notika decembra sākuma. Ekonomiskās prognozes nav īpaši mainījušās turpinās uh, mērēns pieaugums uh, eirozonā un uh, pastāv joprojām nenoteiktība globālā līmenī, palielinās starptautiskā tirzniecība. Ir uh, uh, pieauga nodarbinātība un algas, un tas stiprina eirozonas ekonomiku. Kaut arī uh, Um, ir arī konstatētas tendences, ka nedaudz pieaug inflācija, kaut arī prognozes joprojām ir zemā līmenī, tā tomēr ir uh, situācija stabilizējusies vai nedaudz inflācija ir uh, paaugstinājusies un notiek stabila algu izaugsmes uz šā fona. E, e, pēdējā ECB valdes sanāksmē tika lēmts, ka Uh, procentu likmēs nemainīsies uh, līdz tam brīdim, kamēr inflācijas līmenis nebūs pietuvinājies uh, noteiktajam mērķim. Un tāpat katru mēnesi tiks maksāt 20 miljārdi aktīvu iepirkšanas programma. Tā kā uh, Uh, pastāv uh, lejupējoša tendence izaugsmē un uh, tāpat palēninās darba ražīguma pieaugums, iedzīvotāju novecošana ir un ir arī globāli izaicinājumi vides un ilgtspējības jomā. Um, pārskats uh, ietvers monetāro analīzi, uh, cenu stabilitāti, komunikācijas prakses, tāpat ļoti svarīgi tiks uh, pārskatā iekļaut arī tādi faktori, kā ilgtspējība un uh, mēs visi augstu uh, vērtējam to, ka par šiem jautājumiem jau runājāt uh, septembrī un iepriekšējā monetārā dialogā, bet ir iespējami atšķirīgi viedokļi par šīs uh, politikas pārskatīšanas uh, aptvērumu, bet ir jāuzsver vēlreiz Eiropas parlamenta un īpaši šīs komitejas loma šai procesā. Šobrīd priekšsēdētāja Lagarde mums pastāstīs par prognozēm ekonomikas un monetārās politikas attīstības jomā, un tāpat tiks sniegts vērtējums par risku finanšu stabilitāte eirozonā. Mēs esam arī veikuši sagatavošanās darbu šais jomās dokumenti. Uh, ir pieejami Eiropas parlamenta interneta vietnē. Mums ir interesanti uh, temati, kas jāapspriež šajā pirmajā viedokļu apmaiņā. Vārds jums, Lagardas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātie uh, ekonomikas monetāro lietu komitejas deputāti, Dāmas un kungi, labrīt! Man ir uh, gods jūs uzrunāt pēc nesen notikušās uh, eh, ECB valdes uh, sēdes, un mēs arī nolēmām uzsākt monetārās stratēģijas pārskatīšanu. Ir pagājuši 16 gadi kopš tā brīža, uh, Eh, kopš ECB ir pārskatījusi savu monetārās eh, politikas stratēģiju. Un kopš 2003. gada pasaule ir ievērojami mainījusies, daudz kas ir uh, noticis, un tas nozīmē, ka ir jāpārskatā ECB monetārās politikas stratēģija. Uh, uh, pārmaiņas ir skārušas vidi, Eh, un citus aspektus. Īpaši mūs eh, satrauc tas, ka eh, ir lejopējoša izaugsmes tendence un arī ir paz, šīs tendences ir pazeminājušas procentu likmes un šī vide uh, ir ierobežojusi ievērojami ECB un citu centrālo banku iespējas pasaulē uh, uh, attiecībā uz monetāru politiku, uh, lai novērstu ekonomikas lejupslīdi. Ir arī struktūrāli izaicinājumi tādi, kā digitalizācija, globalizācija un finanšu struktūru attie, attīstība arī ir ietekmējuši cēnu attīstību un visi šie faktori jāņem vērā, veidojot centrālo banku politiku. Tādēļ mums ir jāpārskata stratēģija plašā tvērumā, lai mēs turpinātu īstenot savus pilnvarus Eiropiešu interesēs. Iepriek Eh, šajā uzklausīšanā šai komitejā es izteicu apņēmību uzklausīt eh, pilsoņu eh, cerības un bažas un ir arī jāpadomā par ECB, par centrālo banku komunikāciju un to, kā cilvēki to uztver. Un jūsu komiteja būs tas fórums, kur pirmkārt notiks šī uh, Uh, viedokļu uzklausīšana un notiks divpusēja komunikācija, kā es par to runāju iepriekšējā sanāksmē. Mani priecē tas, ka jūs vēlējāties uh, dzirdēt par uh, ECB komunikāciju, bet vispirms sniegšu pārskatu par ekonomisko situāciju Eirozonā kopumā atbilstoši mūsu prognozēm Eiropas zonas, Eirozonas ekonomika turpina uh, izaugsmi, kaut arī uh, diezgan uh, pieticīgā tempā. Uh, Uh, privātais patēriņš 2019. gadā pieaudz par 0,5%, ir arī uzlabojušies apstākļi darba tirgu. Bezdarbs ir 7,4% līmenī, kas ir zemākais kopš 2008. gada jūlija. Nodarbināto skaits uh, turpina pieaugt un ir pieaudzis par vairāk nekā 11 uh, miljoniem kopš 2013. gada vidus. Uh, vietējā patēriņas pakalpojumi un celtniecības sektors turpina labi darboties, bet Eh, globālie faktori eh, ietekmē eh, izaugsmē eirozonā. Rādītāji attiecībā uz nākotnes iznāksmi ir kļuvuši nedaudz optimistiskāki un ir sasnieguši augstāko līmeni 18 mēnešu laikā, tomēr nes, nenoteiktība joprojām paliek augstā līmenī, tīpaši eh, spriedzes tirzniecības eh, jomā starp ASV un Ķīnu tomēr mazinās, bet citi riski joprojām pastāv. Arī eh, mm, nenoteiktība attiecībā uz koronavīrusa ietekmi un rada tas bāžas. Uh, mode, mērenās izaugsmes uh, tendences uh, uh, mazina arī cenu jau pieaug, atvainojas algu pieaugumu un inflācijas attīstību. Inflācija uh, ir bijusi 1,4% janvārī saskaņā ar mūsu prognozām Um, tāpat Eirozonas ekonomika uh, turpin, tā ir nepieciešams joprojām atbalsts, lai pasargātu no globālām negatīvām tendencēm. Uh, dati liecina, ka aizdevumi uzņēmē darbībai ir par desmit bāzpunktiem zemāki nekā pirms gada. Uh, un uh, mājasaimniecībām uh, pirkuma veikšanā ir gandrīz 40 bāzes punktu zemāki, un tas ir uh, praktiski vēsturiski zemākais līmenis. Pat atbilst, atbalsts investīcijām uzņēmējdarbībā darbībā un uh, patēriņam un uh, celtniecībai daļēji kompensē negatīvu ietekmi no uh, lēnās attīstības globālā uh, līmenī. Zemas uh, finansējuma izmaksas ir uh, veicinājušas uh, aizņēmumus uh, uzņēmiem ar zemu svirojuma rādītāju un nebankām, un tas uh, savukārt paaugstina riskus eiro uh, zonas vairākās valstīs pastāvīgi pieauga cenas, lai gan procentu likmju vide ir uh, Uh, rosinājusi aizņemties, lai iegādātos mājokļus. Uh, šajā vidē uh, ir jāveic pasākumi, lai novērstu riskus finanšu stabilitātei. Tāpat jādomā par uh, Uh, potenciālu stiprināšanu, darba ražīgumu straujākam pieaugumam. Tas savukārt uh, novedīs pie tā, ka uh, paaugstināsies atbilstoši arī procentu likmes. Tālāk, efektīva centrālo banku komunikācija. Tie, kas seko centrālo banku, banku darbībai ir ievērojami mainījuši savu saziņu veidu. Publiskās uh, institūcijas, ir īpaši ECB, uh, sniedz vairāk informācijas, labāk skaidro savu politiku, arī reaģējot uz parlamenta un uh, sabiedrības prasībām. Šis parlaments ir rosinājis ECB iet pa šo ceļu jau no paša sākuma. Viens no uh, tematiem, kas tika izskatīts ekonu sanāksmē 1999. gadā, bija ECB komunikācijas un atklātības politika. Laba komunikācija ir stiprs pamats ECB ticamībai un tās uh, leģitimitātei. Eh, bet arī eh, centrālā banku interesēs ir īstenot efektīvu saziņu, būt atklātiem un skaidriem, un tā mēs padarām savu politiku efektīvi, efektīvāku. Labi kalibrēta politika, teiksim, eh, jūsu mūsu prognozes arī ir kļuvis par instrumentu centrālās bankas politikā. Tradicionāli kā centrālo banku pārstāvji mēs eh, vairāk esam raduši sazināties ar ekspertiem un tirgiem nekā ar sabiedrību. Tirgi ļoti uzmanīgi seko tam, ko mēs sakam. Uh, un ko mēs darām, un mēs arī ļoti uzmanīgi sekojam tam, kā tirgi interpretē eh, nepareizi vai pārmērīgi interpretē mūsu rīcību. Bet mums ir jābūt modriem, un mēs nedrīkstam uh, fokusēties tikai uz saziņu ar tirgiem, kas um, mūs izolētu no uh, sabiedrības. Uh, un tādēļ, kad uh, jūs uzklausījāt mani pirms apstiprināšanas amatā, es uh, arī apsolīju, ka mēs uh, stiprināsim saziņu ar sabiedrību un tās pārstāvjiem. Uh, lielākā, eh, kaut daudz Eiropas iedzīvotāji ir dzirdējuši, ka ECB pastāv, trūkst izpratnes par tās rīcību, par to, kā tā kalpo kopīgo mērķu sasniegšanai. Mēs nevēlamies kļūt populāri, tas nav mūsu mērķis, bet mēs vēlamies nodrošināt, lai Eiropas iedzīvotājs aprastu, ko mēs darām un ka to mēs darām viņu interesēs. Mēs esam uh, sākuši strādāt pie jaunas jaunā pārskata par uh, to, lai uzzinātu, ko, kādas ir iedzīvotāji cerības saistībā ar inflāciju, mājokļiem, patēriņu un darba tirgu. Mums ir labāk jāsaprot uh, iedzīvotāji, ne tikai tādēļ, ka viedokļi ir atšķirīgi dažādos reģionos, sabiedrības grupās, pilsētu un lauku iedzīvotājos bet tieši uh, iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienas lēmums mēs cenšamies uh, ietekmēt ar savu ikdienas saziņu, lai pildītu mūsu pilnvaras. Ja komunikācijas veids ir nesaprotams, tad mūsu politika nebūs tik efektīva. Mēs turklāt zinām, kad cilvēki mums uzticēsies vairāk un patiešām ECB ieraudzīs kā paši savu centrālo banku, ja viņi sapratīs mūsu lēmumus, ja viņi sapratīs, kāpēc tie ir svarīgi, kā tie ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Šī iemesla pēc eh, pār, m, mm, valde piekrita, ka stratēģijas pārskats, par ko apstiprinājām pēdējā janvāra sanāksmē, iekļaus eh, pētījumu arī par to, kā mēs komunicējam savu politiku. Komunikācija nereti tiek pārprasta kā vienvirziena mm, pasākums, un pārsvarā centieni tiek eh, pievērt piem, īstenoti, lai šo vēstu nodotu tālāk. Bet mēs visi taču fokusējamies uz runāšanu. Mums patīk pašiem savas balss skaņa, bet mums taču vienlaicīgi ir jāspēj fokusēties arī dzen uz iedzīvotāju uzklausīšanu, uz viņu sadzirdēšanu. KSV galvenais tiesnesis Džons Māršals novēroja jau 1800. Um, gadu sākumā. Um, labi uzklausīties ir tikpat spēcīgs komunikācijas instruments, kā prast labi runāt. Nu, domāju, ka mm, šis vēsturiskais konstatējums nenoliedzami ir aktuāls arī šodien. Atcerēsimies, ka mums ir divas ausis un tikai viena mute. Proporcionāli tam tā vajadzētu arī notikt. Šī iemesla pēc svarīgs mūsu strateģijas pārskata elements un vispārīgāk mm, vispārīgāks skats būs iekļaut atsevišķus klausīšanās elementus šai kopējā struktūras bāzes ietverā. Pilnīgi skaidrs, ka dialogs ar šo komiteju jau ir nozīmīgs uh, elements šai gadījumā. Turklāt ar nepacietību gaidu arī iespēju īstenot cita veida šādus uzklausīšanas pasākumus, kad uzsāksim stratēģijas pārskata procesu. Šādus pasākumus īstenosim visā Eirozonā, darīsim to pār, kopā ar kolēģiem no Nacionālajām centrālajām bankām, tā lai visa šī Eirozona tiek iekļauta un lai dialogs tiešām notiktu dalību valstu valodās, ko iedzīvotāji saprot un runā. Mēs turklāt labprāt uzklausīsim arī dažādu interesēto pušu viedokļus, piemēram, viedokļus no akadēmiķiem, finanšu sektora pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, studentiem un veselu virkni citu Pirmā šāda uzklausīšana ECB notiks šeit, Briselē, marta beigās, un ceru, ka tajā iesaistīsimies sarunās arī ar pārstāvjiem no ES līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kam ir ļoti plaša tālāka perspektīva, un jūs visi būsiet mīļi aicināti šajā pasākumā piedalīties. Mēs turklāt grasamies izveidot arī tiešsaistes portālu ECB mājas vietnē, kur tiks iekļauta visa informācija par stratēģijas pārskatu, tā būs pieejama publiski, un visplašākā mērā tā tiks tulkot arī visās oficiālajās valodās. Vēl ļoti ļoti daudz darba ir priekšā, daudz kas šobrīd notiek, un es domāju, ka vēl būs daudz dokumentu par to. Visus šos komunikācijas kanālus izmantojot, mēs grasamies mācīties tiešā veidā no pilsoniskās sabiedrības organizācijām un iedzīvotājiem, kas tos pār, tās pārstāv. Nu, vienalga, vai tā būs informācija par pieaugušu nomas cenu un mājokļu cenu, nedrošību par darba vietām, klimatu pārmaiņām, digitalizāciju. Mēs katrā ziņā izvērtēsim visas šīs paustās bažas, lai tās varētu ņemt vērā mūsu rīcībā un komunikācijā, protams, ievērojot mūsu mandāta mm, ierobežojumus. Un tāpēc priekšādātājs kundze godātie deputāti, pārskats, ko mēs tikko esam aizsākuši, būs pamatīgs un ļoti intensīvs process. Turpmākos 11 mēnešus turpināsies dialogs starp mūsu iestādēm, tam vajadzētu norisināties regulāri un padziļināti. Parastās ekonu uzklausīšanas nodrošinās mugurkaulu šīm diskusijām, bet diskusijas katrā ziņā ne, ne, neietver tikai šādas uzklausīšanas vienu. Faktiski mums būs paredzēts vēl citas iespējas turpināt šo dialogu pavisam drīz un ar nepacietību gaidu šīs komitejas delegācijas apmeklējumu Frankfurtē nākamajā pirmdienā un priecāšos jūs tāpat satikt arī Strasbūrā tūlīt nākamajā dienā otrdien. Tātad ļoti tāds intensīvs tikšanās laiks un komunikācijas laiks ar jums visiem. Tātad paldies vēlreiz, paldies par uzmanību un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Priekšādātāji, paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Nu un tad tālāk runātāju saraksts, jautājumi, kā parasti piecas minūtes jautājumam un atbildēji. Vispirmām kārtām Markus Ferbers no Tautas partijas. Jā, paldies priekšādātāji. Pre, priekšādātājs kundze runāšu vācu valodā. Šo politikas, monetārās politikas pārskatu jūs pieminējāt. Mm Jūsu pašu, jūsu pašu darbinieks, kas atbildīgs par mm, prognozēm, teica, ka ņemot vērā daudz un dažādus faktorus šobrīd e, izaugsme Eiropā ir mazinājusies. Nu, un tad jautājums ir tāds, vai vispār jūs joprojām spējat e, paši šos savus noteiktos vērķus inflācijas, piemēram, jomā paturēt, ņemot vērā, ka te ir 2% noteikti, un ekonomikas prognozes ir, e, kā mēs redzam, salīdzinoši vājas zem diviem procentiem. Nu, tad jautājums ir par to, kā jūs šo inflāciju un ekonomikas izaugsmu tālāk pārvaldīsiet, kā veidosiet korelācijas eh, to starpā. Nu, un, protams, te domā arī par jaunāko stabilitātes pārskatu, kas tika saņemts novembrī. Tur tika mm, rakstīts par virkni riskiem, kas pieauguši pēdējā laikā, un, nu, respektīvi, riski ir pieauguši, ja pareizi saprotu šo pārskatu. Un uzskatu, ka virkne šo risku saistīti tieši ar zemo procentu likmi. Respektīvi, šī monetārā politika no vienas puses ar šiem eh, zemajām procentu likmēm, protams, tāpat laikā ietekmē banku peļņas spēju, kas savukārt liek bankām uzņemties augstākus riskus. Šai kontekstā gribu vaicāt, kā jūs vērtējat ECB spēju šāda veida spēcīgu risku scenāriju pārvaldīt, reaģēt uz to, un ja šie riski, nu, patiešām pēkšņi aktualizētos vēl vairāk. Paldies! Well, Lielas paldies! Paldies par šiem jautājumiem! divas pamatlietas, ko gribu precizēt atbildot uz jūsu jautāto. Pirmkārt, mūsu stratēģijas pārskats ņems vērā pilnīgi visus riskus monetārajā politikā. Um, un uh, tam būs, protams, vajadzīgs arī laiks. Paredzamais pārskatu noslēgšanas datums ir 20. gada novembris, bet vēl pirms tam pilnīgi noteikti pār, valde tiksies un raudzīsies uz monetāro politiku, balstoties uz faktiem, skaitļiem, ekonomikas eh, attīstības rādītājiem, jo mūsu monetārā politika šai ziņā tiks korģēta. Mēs turpinam vadīties no pamatu principiem, virzoties uz priekšu līdz brīdim, kamēr stratēģijas pārskats tiks noslēgts. Tātad darbu turpināsim apņēmīgi uz priekšu parastajā veidā attiecīgi identificējot monetāro politiku mm, piemērotā veidā. Nu, protams, tā, šai, šī procesa ietvaros mums jāraugās uz visiem monetārās politikas ietekmes izpausmēm. Un jāsāk, protams, ar to ietekmi, kas šai politikai ir bijusi un kas ir šobrīd. Ja paraugāmies uz šo ieteikmi iepriekš, tad mm, te ir augamās gan uz ierasto, gan neierasto instrumentu izmantošanu. Un jāsaka, rezultāti līdz šim ir bijuši ļoti pozitīvi. Mēs eh, jau runājam par darba vietu radīšanu. Es tagad neizmantošu šo 11 miljonu, 11 miljonu darba vietu radīšanas argumentu kā vienu no tiem, jo tas bija tikai viens no tādiem papildu faktoriem, bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka monetārā politika zināmā mērā tomēr var uzņemties, nu, arī uz sevi laurus par šāda veida sasniegumu. Tāpat laikā monetārā, mon, monetārā politika ir devusi ieguldījumu palielinātā izaugsmē kopš 2013. gadā. Līdzīgi tā devusi ieguldījumu arī nedaudz inflācijas uh, līmeņa celšanā šajos gados. Nu, tātad mums jāraugās uz. Uh, visu, visam šīm ietekmes izpausmēm kopīgi jāraugās, kā, tas, kā tā, šī politika ir ietekmējusi uzņēmumus, iedzīvotājus, darba vietu radīšanu, un tad mēs paši varam arī konstatēt, ka politika tiešām ir bijusi efektīva. Nu, protams, mums jāraugās arī uz jūsu minētajām lietām, ka ir bijušas zināmas blaknes, jeb blakus efekti. Uh, Un, protams, analīze ir notikusi par iespējamām priekšrocībām un trūkumiem, ko varētu šāda veida politikas instrumenti nest līdzi. Nu, es negribētu šeit vēl izdarīt tādu secinājumu, ka mūsu pašreizējā monetārā politika faktiski ir bijis galvenais faktors eh, mājokļu cenu pieaugumā. Drīzāk, um, vai, piemēram, galvenais faktors banku peļņas uh, spējas mazināšanā. Nu, protams, ka tā ir bijusi zinām ietekme uz to, bet es nedomāju, ka tas ir tāds pašaprotams secinājums, jo ņem vērā, piemēram, citas attīstības vides, eh, pie, piemēram, pie zemām eh, procentu likmēm, tāda veida, eh, nu, in, notikumi nav novēroti. Un tāpēc um, jākonstatē, piemēram, tas, ka mājokļu cenas ir pieaugušas pavisam vispārīgi visur. Tas ir faktiski visai Eirozonai raksturīgi, ne, nu, ar atšķirībām, protams, starp pilsētu vidu un lauku vidu, kā jau es teicu savos ievadvārdos. Nav tā, ka tomēr šo notikuma attīstību var tik, tikai un vienīgi sasaistīt ar procentu likmēm un zemo finansējumu, samajām finansējuma izmaksām, kas pastāv šobrīd. Bet nu, katrā ziņā mēs turpināsim ļoti ciešu uzmanību pievērst eh, šāda veida blaknēm, virzoties uz priekšu. Paldies! Mans Fernandes no S&D grupas tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Runāšu spāņu valodā. En, en su comparecencia hace algunos meses en este... Paldies! Pirms pāris mēnešiem jūs bijāt šeit pie mums komitejā, tai brīdī, kad norisinājās procedūra par ECB jaunā priekšādātāja iecelšanu, un es jums vaicāju par iespēju šo strateģisko pārskatu mm, uzsākt. Nu, redzu, ka esat to arī sākusi darīt, un tāpēc paldies jums pirmām kārtām par to, ka tiešām šo iniciatīvu uzņēmāties un debats sākāt bet jūsu nu pat uzsāktās debats par monetārās politikas pārskatīšanu savukārt um, ir tādas, par kurām gribu uzdot jautājumu. Ir daļa, uh, šī daļa par komunikāciju, kur jūs nu, skaidri un gā, plaši iz, izteicāties, bet gribētu mm, teikt jums, ka varbūt vajadzētu iz, iz, piemērot arī piesardzības principu. Nu, protams, ka es nu, ticu, ka jā, ECB grasās labāk skaidrot savu komunikāciju, vēlas būt pietuvinātāka pilsoņiem, bet šī iestāde pati pēc sava rakstura, eh, un, nu, ņemot vērā, ka te ir jābūt objektīvai, ir tāda, ko, jā, kam jāizturas piesardzīgi. Mēs nevaram ECB skatīt kā daļu no ikdienas politikas debatēm ikvienā mājoklī, nu, kā tas ir, piemēram, uh, ar daudzām citām lietām. Esmu nedaudz nobežījies, ka, ja tas tā notiktu, tad tādā gadījumā jūs zaudētu daļu no tās autonomijas, no tās objektivitātes neatkarības, kas piemīt, piekrīt jūs iestādē. Es, protams, apsveicu jūs par šiem centiemiem uzlabot komunikāciju, bet viss, ko jūs darat, lielā mērā ir saistīts arī ar uzticēšanos. Un, protams, ka ir rokas pasniegšana cilvēkiem uh, uzticību veidojošs faktors, bet tāpat laikā jums jāpaliek ārpus šīm politiskajām ikdienas debatēm. Nu, tad es vienkārši gribētu teikt, labāk vairāk piesardzības nekā, nu, lūk, septiņreiz nomerīt, vienreiz nogriezt. Nu, tālāk par monetārās politikas instrumentiem. Šais pēdējās dienās dzirdējām par iespēju. Ja ieviest inflācijas indeksu. Un ka varētu izmantot, piemēram, aktīvu cenas kā mm, atsaucas vērtību un iekļaujot to šāda indeksa noteikšanā. Nu, un tad nu, man rodas jautājums. Ja vēlamies noteikt zinām inflācijas līmeni kā mērķi, piemēram, lūk, šie 2%, tad mm, tādā gadījumā jārīkojas simetriski, bet kā jau Ferberkungs teica, pastāv bažas, ka šādu 2% līmeni sasniegt neizdosies. Un tas savukārt, ja šajā indeksā tagad tiks iekļautas eh, pieaugušās mājokļu cērnas kā faktors, tad varbūt tas nav tas pats atbilstošākais, godīgākais veids, kā šo politiku pārs, mm, pārskatīt. Un tad jāraugs tā, tālāk uz blaknēm, eh, kas būs šāda veida jautājumiem, jādomā arī par fiskālo politiku. Es gribu vaicāt, ko jūs domājat par komisijas vakar, vakardienas paziņojumu šajā ziņā. Lūdzu, Lagādas kundze. Liels paldies! Paldies gan par jūsu rekomendāciju, gan par uzslavu attiecībā uz komunikācijas. To tiešām nopietni uztver un lieko aiz auss. Un paldies arī par jautājumu attiecībā uz mājokļu cenām kā indeksa elementu. Par komunikāciju runājot, jā, es saprotu, ko jūs sakāt. Es domāju, ka mums tiešām jābūt drīzāk piesardzīgiem nekā pārdrošiem saiņā, vienlaikus tepat laikā paturot prātā, uh, ka mēs varam pēc iespējas vairāk arī klausīties tajā, kas mums tiek teikts. Un klausoties, mēs, protams, vienlaikus īstenosim skaidrošanas darbu, mm, stāstīsim par to, kas tas ir, ko mēs darām. Ja man tiešām bija visai pārsteidzoši konstatēt, cik ļoti maz cilvēki zina par ECB, cik viņi maz saprot, ko ECB dara. Un, kad jūs runājat par eiro sistēmu, tad jā, acis vienkārši ieplešas un tiek vaicāts, kas tas vispār ir. Uh, Es domāju, ka esam to Eiropas pilsoņiem parādā, šo skaidrojumu par to, kāpēc tas, ko darām, ir tik nozīmīgi, kāpēc mēs esam valūtas glabātāji, tai valūtai, kas mums visiem ir kabatās, kas visiem mums ir vienojošais faktārs. Eiro, kā jūs zinat, tiešām ir vis, visnotaļ visā pasaulē cienīta valūta un Eirozonā tieši tāpat. Un mums ir šeit jāskatās, bet jā, drīzāk piesardzība jāizmanto nekā pārdrošība. Es domāju, ka viens no šiem komponentiem būs neradīt neatbilstīgas cerības, pārliecīgas cerības un neļaut nevienam, to starp arī iedzīvotājs, ar ko runāsim, domāt ka mēs varam izdarīt vairāk, nekā mēs patiešām varam izdarīt. Esmu patiešām nobežījusies par šo aspektu. Uh, Jo viens no uzticēšanās un reputācijas elementiem, protams, ir tas, ka ir solījumi jāpilda un, eh, un ne vairāk. Un nedrīkst solīt vairāk nekā var izdarīt, jo citādi pēc tam rodas cerības un pēc tam vilšanās un reputācija tiek grauta. Par mājokļu cenām runājot. Šobrīd HICP, jeb inflācijas rādītāji, inflācijas rādītāji šeit Eiropā neņem vērā uh, mājokļu izmaksas, kas saistītas um, ar nu, īpašumiem, kas tātad ir iedzīvotāji, ar mājokļiem, kas ir iedzīvotāji īpašumā un viss šis indeks faktiski veido 6,5% no kopējām e, izmaksām šai rādītājā. Ja vajadzāsiet draugiem un radiniekiem tā tālāk, tad 6,5% tiešām būs, nu, es atvainojos, tāds ļoti minimāls rādītājs šajā gadījumā no kopējām izmaksām. Nu, kā tad reaģēt uz to bez tā, ka mums tiek izvirzīts apsūdzīts vai ka mēs sastaptos ar risku, ka mainā, mainās spēles noteikumi, jo varētu būt, ka tas mums tiek pārmests, nu, piemēram, ja kādu laiku rādīt vadītāji tiek e, noteikti uz, uz šādiem pamatiem, bet pēc tam šī struktūra tiek mainota. Turklāt e, jā, jāceras, ka mums ir jābūt arī ļoti patiesiem pret to, ko iedzīvotāji tiešām uzskata par izmaksu komponentu, un savukārt, ja mājokļu izmaksas veido tik nelielu procentu no izmaksām, tad jādomā, vai tas ir leģitīms um, atspoguļojums. Nu, nenoliedzam, ka mēs sastapsimies ar grūtībām par to, kā noteikt piemēram, eh, to vērtību starp tī, nu, kas, kas rodas iedz, mājokļu īpašniekam un savukārt izmaksām, kas nepie rodas šo mājokli pārvaldot. Nu, tas tīri tehniski būs nu, atbilstīgi jāsaskaņo, bet es domāju, mums jāpanāk atbilstīgs atspoguļojums tām izmaksām, kas šādā procesā rodas un jādomā par to, kā vislabāk to iekļaut tad attiecīgi arī inflācijas rādītājā, pie, neatceroties par visiem principiem un tāpat laikā ņemot vērā reālās izmaksas, kas iedzīvotājiem rodas. Uh, Lielas paldies! Pirms pāriem pie nākamā runātāja gribētu teikt, lūko, eh, katram no jums ir atvēlētas 5 minūtes jautājumam un atbildē, tāpēc lūkšu jautātājus pieturēties pie divām minūtēm. Tas attiecas eh, ne tikai uz jums, bet arī uz Lagārdas kundzi. Viņai taču jādod laiks atbildēt uz jūsu jautājumiem. Nākamais runātājs, lūdzu. Luis Garikano. Uh, Lagārdes kundze, jūs man tagad atgādinājāt par 92. 93. gadu, kad es strādāju Eirostat pie uh, cenu indeksiem, un tur bija runa arī par mājokļiem. Nu, vēl jums veiksmi, patiešām šī problēma ir ļoti sena. Kā uh, politiķiem mums uh, ir jāstrādā pie banku krīzes jautājumiem. Tas, kas pašlaik ir sagatavots, īsti nedarbojas. Mēs uh, redzam, ka informācijas apmaiņa starp valstīm un bankām vēl nav īsti kārtībā. Un viens no aspektiem ir šī banku glābšana. Mēs izveidojām vienoto noregulējumu mehānismu, lai mēģinātu atrisināt šo problēmu. Tādas eh, krīzes kā NordLB un arī Itālijas bankās visu šo glābšanas mehānismu sāk tagad apšaubīt. Mēs eh, redzam, ka uh, Eh, ir iesaistīta arī Eiropas eh, centrālā banka NordLB uzraudzībā un NordLB jau vairāk nekā gadu ir zem minimālā kapitāla. Un mēs redzam, ka tas rada milzīgas problēmas. SRB ir pieļāvis to, ka nauda tiek piešķirta šāda veida lietām, uh, banku glābšanai. Jautājums ir par to, vai šis mehānisms darbojas, vai jūs uzskatāt, ka šī noregulēšana iet par tālu. Mēs uzturam bankas pie dzīvības, neļaujot tām bankrutēt, tāpēc, ka tās ir par lielu, lai bankrutētu. Vai jūs uzskatāt, ka šī noregulējuma padome patiešām veic savu darbu, vai arī tā varbūt uh, šo valsts izvērtējumu ņem vērā ļoti ierobežotā apmērā. Tad, kad tiek izmantota valsts nauda banku glābšanai, šī valsts nauda tiek uh, apdraudēta. Vai mēs to tiešām vēlamies darīt? Lagardas kundze. Paldies! Es domāju, ka ECB piekrīt, ka šo noregulējumu ietvaru varētu uzlabot, un SRB lomu noteikti varētu stiprināt visā Banku Savienībā. Mums ir vajadzētu mētiecīgi pārskatīt arī maksātnespējas režīmus. Domāju, ka tam varētu būt arī pozitīva ietekme uz kapitāla tirgus savienību. Es eh, labprāt uh, redzētu, ka šajā jomā tiek panākts progress, un tam ir vairāk iemesli. Par Eiropas eh, noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Es domāju, ka tas ir papildinājums SRB. Un šeit eh, priekšlikumā tiek ņemtas eh, um, atšķirīgās sistēmas dalībvalstīs, un domāju, ka šeit ir vajadzīga plašāka analīze. Es domāju, ka jūs varēsiet dot savu ieguldījumu šajā darbā. Uh, Ņemot vērā Banku Savienības mērķus, nacionālās sadaļas būtu pakāpeniski jālikvidē, un tam vajadzētu būt galvenajam rīkam, ar ko mēs varētu stāties pretī morālajam kaitējumam. Likviditātes aptvērums varētu būt uh, pirmais pasākums, un tāpat arī vajadzētu domāt par ēdis, šādā veidā nodrošinot gan likviditāti, gan arī zaudējumu sekšanu. Domāju, ka līdz ar to esmu kliedējis jūsu bažas. Paldies! Jorgs Miltens, ID grupa. Jā, es izteikšos vāciski. Priekšādētājs kundze. Vācijā sabiedrība pašlaik vairs negaida eh, no ECB neko daudz. Tiek galvenokārt domāts par eh, iedzīvotāju ietaupījumiem. Uh, Šķiet, ka ECB ir gatava tikai turpināt eh, procentu samazināšanu. Tas savukārt rada asociālu politiku. Jūs noteikti apzināties, ka jūs ar savu fiskālo politiku radāt eh, negatīvus stimulus. Tas ir tik redzami, ka tas nav apslēpts nec zinātniekiem, nec arī uh, Vācijas noguldītājiem. Mans eh, pirmais jautājums. Vai jūsu mandātā jūs nevēlaties atgriezties pie stabiliem naudas līdzekļiem? Priekšādātājs kundze, jūs šeit runājat par uzticēšanos un ticamību. Jūsu ticamība līdzinās nulē. Ieskatieties spogulī, neviens jums neusticas, Jums vajadzētu to saprast. Vai ECB vai ECB ir veikti pētījumi par to, kāda ir šī sabiedrības attieksme pret ECB, ņemot vērā tās neētisko politiku? Vai jūs to apzināties, vai jūs esat likuši izpētīt, kāpēc ir radusies eh, šī dzelteno vestu kustība Francijā. Tas ir saistāms ar jūsu zemo procentu politiku. Kā jūs varat pati sev atbildēt par tik neētisku politiku attiecībā uz noguldītājiem? Runātājiem pazud mikrofons. 20, 120 Milliarden ihrer Ersparnisse geraubt äh, zu haben un diesen Raub durch eigene Politik sogar noch zu verstärken. Un... Jūs äh, stiprinat äh, šos lopīšanas pasākumus ar politiku. Ko jūs esat ieplānojis darīt attiecībā uz monetāro politiku? Ja komisijas äh, zaļais kurs radīs recesiju Eiropas ekonomikā. Es atvainojos, jums ir beidzies laiks. Es teicu, ka jautājumiem vajadzētu būt zem divām minūtēm. Lūdzu, ļaujiet Lagardas kundzei atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Pēdējais teikums. Vai jūs eh, zināt, kādus instrumentus jūs izmantosiet, lai novērstu recesiju? Lagardas kundze jums divas minūtes atbildēja. Labrīt! Es eh, domāju, ka, ja jums izdodas nodrošināt vairāk darba vietas, uzlabot izaugsmi, ja inflācija tiek eh, saglabāta tādā līmenī, kas nodrošina cenu stabilitāti, jūs mēģinat darīt savu darbu, un tas arī atbilst mandātam, kāds ir dots Eiropas centrālajai bankai. Kad 2014. Eh, gadā tika pieņemti lieli lēmumi, lai paplašinātu uh, Eiropas centrālās bankas pieejamos instrumentus, tas tika darīts, lai atbalstītu ekonomiku un lai ECB varētu veikt savu mandātu. Jūs nevarat fokusēties tikai uz vienu konkrētu um, ietekmi, ietekmes sfēru, ko jūs esat identificējuši. Jums ir jāskatās plašākā mērogā gan uh, fiskālajā, gan monetārajā uh, mērogā, gan arī domājot par monetāro politiku. Es domāju, ka Eiropas centrālā banka ir izdarījusi to, kas tai bija jādara. Protams, būtu ideāli, un es arī noteikti gribētu atgriezties pozitīvajā teritorijā. Un mēs būtu arī daudz uh, pārliecinātāki, tāpēc, ka izaugsme ir atgriezusies, tāpēc, ka produktivitāte iet uz augšu, un fiskālā politika iet roku rokā ar monetāro politiku, lai paplašinātu monetārās politikas ietekmi. Bet mums ir jāvirzās uz priekšu pacietīgi, lai ekonomika varētu ieiet eh, šajā virzienā, un es noteikti to, vi, to mēs noteikti to cieši arī pārskatīsim, tad, kad mēs domāsim par mūsu monetāro politiku. Monetārai politikai ir jāmainās, uh, ņemot vērā novērojamos faktus, ņemot vērā arī mandātu, un tāpat arī mēs nedrīkstam te ieviest hausu, izsakoties vienkāršoti. Tagad eh, Stazis Jakiljūnas zaļo grupā. Lagārdas kundze, es eh, pievienojos parlamentam pirms dažiem mēnešiem, un es eh, brīnījos, kāpēc šādi paziņojumi par tālāko virzību – ir tik svarīgi ECB instrumentos. Nav arī nekāds brīnums, ka mēs šeit runājam par finanšu stabilitāti. Septembrī, oktobrī es papētīju ECB pētniecības plānus un skatījos, ka uh, ir domāts arī par uzvedības ekonomikas pētīšanu. Un da Daniels Kalemens, Šilers un citi uh, Uh, Nobel balvas ieguvēji ir pētījuši šo jautājumu, un iespējams šī uzvedības ekonomika ir arī veids, kā jūs varētu pārvaldīt uh, šo monetāro sistēmu. ECB ir arī sponsorējusi Karla Gomsa pētījumu par kompleksu sistēmisku pieju, un uh, galvenokārt šeit tiek runāts par gaidām, par, protams, varētu pievienot arī morālo kaitējumu, tāpat arī varētu runāt par citām lietām. Es gribētu saprast, kāda ir jūsu loma, mēģinot to visu pārvaldīt, kā jūs mēģināt izmantot eh, šo uh, uzvedības ekonomiku. Mums vajadzētu cita starpā uh, arī uh, uzlabot šo dzīvniecisko garu, vajadzētu to uzkurināt, ja tas ir par zemu, un varbūt to vajadzētu arī noslāpēt, ja tas ir pārāk liels. Liels paldies par jūsu interesanto un fokusēto jautājumu. Manā mandātā ir Eh, arī prasīts, lai es meklētu vairāk monetāros ekonomistus un makroekonomistus. Bet eh, savā iepriekšējā dzīvē es, eh, protams, ieklausījos šajos uzvedības ekonomistos un domāju, ka tas ir arī ļoti atbilstoši mūsu misijai. Šie autori, ko jūs pieminējāt, ir arī ECB bibliotēkā, un arī mēs ar tiem iepazīsimies tāpat kā ar visiem pārējiem. Paldies! Paldies, Dirks Jans Epings. Jā, paldies. Paldies, priekšādātājs kundzei. Vispirms es vēlētos apsveikt jūsu mēģinājums uzlabot komunikāciju. Jūsu priekštecis to nedarīja. Viņš bija izolēts un tāds mazliet dusmīgs, un beigās viņu varēja salīdzināt ar grāfu Drakulu. Manā valstī ECB neusticas. Cilvēkiem šķiet, ka viņi tiek aplaupīti, jo īpaši e, pensionāri un noguldītāji. Es esmu e, priecīgs, ka jūs esat tik spējīga uzklausīt. Jūs apsveicāt zaļo kursu. 20 gados tas izmaksās 11,5 triljonus eiro un būs e, vajadzīgs piešķirt vēl papildu vienu triljonu eiro. Šī summa ir milzīga no kā mēs to visu finansēsim. Un, protams, jūs esat tagad eh, pār, atnākusi, lai pārskatītu monetāro politiku. Vai jūs šeit runājat arī par zaļajām obligācijām? Vai jūs varat pateikt Eiropas pilsonim, kas eh, maksā šīs milzīgās summas un kāda ir ECB loma tajā visā? Paldies! Jā, Zaļais kurs, ko aizstāv Ursula Fondēra Lajena, ir šāds uh, virzības projekts, ko es pati personīgi apsveicu. Visiem ir jādarbojas savā amatā, ņemot vērā uz to tos uzdevumus, un, protams, arī ECB ir ļoti skaidrs uzdevums. Tas ir saistīts ar cenu stabilitāti, un tas viss ir jādara konkrētā ietvarā. Un uh, tieši to arī mēs darīsim 2020. gadā ar savu strateģisko pārskatu. Kā šis uh, klimata pārmaiņu jautājums var spēlēt savu lomu mūsu strateģiskajā pārskatā? To mēs redzēsim tuvākajos mēnešos. Mums ir jāsaprot, kā veidojas cenas, relatīvās cenas uh, inflācijas gaidas, tāpat arī izmaksas, kā patērētāji maina savu uh, uzvedību. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski, lai saprastu šos mūsu mērījumus, kuriem ir ļoti liela ietekme cenu stabilitātē. To visu ņemot vērā, mēs noteikti um, ieklausīsimies šajos norādījumos. Mēs to darīsim nepārsteidzoties, tāpēc, ka mums ir vajadzīgi šie instrumenti. Mums ir jābūt spējīgiem parādīt to, ko mēs veicam un kādus pasākumus mēs esam pieņēmuši. Mēs varam paskatīties arī uz šīm uh, rezervēm. Arī riski noteikti ir jāizvērtē. ECB uzraudzības uh, funkcijās arī tas ir paredzēts. Ņemot vērā ECB mandātu, mēs noteikti varēsim dot uh, savu ieguldījumu uh, Fondera Lejenas dotajos uzdevumos. Paldies! Dimitris Papadimulis. Paldies! Priekšādātājs kundzē, sirsnīgi sveicu Lagārdas kundzi mūsu komitejā. Vēlos jums uzdot divus, trīs jautājumus. Pirmām kārtām, jūs atsaucāties uz kvantitatīvo īzingu, ka tā vajadzētu vairāk. Mans jautājums ECB kā tas ietekmēs eh, Eiropas Savienības un pasaules ekonomiku. Otrs jautājums ir saistīts ar manu valsti, ar Grieķiju. Jūs eh, noteikti atcerēsieties, eh, tad, kad jūs strādājāt SVF, Grieķija 2018. gada augustā pabeidza šo memorandu, šo programmu, un 2020. gadā Mm, aplēses rādīja, ka izaugsmē vajadzētu būt virs vidējā eirozonā. Parāds tika mīkstināts, un mēs varējām atgriezties obligāciju tirgos, tajos darbojamies jau kādu laiku. Es gribētu komentēt, ka 2015. gadā bankām tika noteikts pirkt Grieķijas obligācijas par 8 miljardiem. Vai mēs varam eh, sagaidīt eh, pozitīvu attīstību Grieķijas obligācijās? Pirms dažām dienām mūsu ekon komiteja pieņēma rezolūciju. Par to mēs debatēsim nākamnedēļ plenārsēdē. Mēs vēlējāmies, lai grieķu uh, obligācijas būtu šajā kvantitīvā īzinga programmā? Kad mēs varēsim to sagaidīt? Thank you very much. Paldies. Jūs atsaucāties uz uh, vairāk kvantitatīvo īzingu. Es vēlējos norādīt, ka tas uh, tika pieņemts septembrī un nekas vairāk nav pēc septembra noticis. Mēs pašlaik vienkārši uh, īstenojam to, kas tika noteikts septembrī, tātad 20 miljārdu aktīvu iepirkumu programma mēnesī. Un mēs ceram, ka šādā veidā mēs varēsim strādāt ilgtermiņā, varēsim nodrošināt, lai finansēšanas izmaksas būtu zemas. Domāju, ka tam ir ietekme. Protams, mēs izmantojam arī citus instrumentus, par kuriem pieņēmām lēmumu septembrī. Tagad tā, liksim uzsvaru uz otro jūsu jautājuma daļu. Tas attiecas uz Grieķijas valdības obligācijām un jautājums par to atbilstīgumu. Pašlaik tās nav pieņemamas šajā jaunajā pirkumu fāzē, kas sākās 1. novembrī. Un tāpat arī tās nebija um, atbilstīgas um, APP no 2015. līdz 2018. gadam. Ja situācija turpinās uzlaboties, tā kā tas pašlaik notiek, un šķiet pirms pāris dienām mans vicepriekšēdātājs Luijas Degindes, kas bija Atēnās konferencē, to arī pieminēja. Tātad, ja situācija uzlabosies un balstoties uz mūsu piemērotajiem kritērijiem, visiem šiem pirkumiem, esmu gana uh, pārliecināta, ka grieķu obligācijas eh, būs atbilstīgas. Viss eh, virzās uz augšu pakāpeniski, un es domāju, ka tas arī turpināsies, jo mēs redzam, ka tirgi izvērtē Grieķijas situāciju, un vērtējums rāda, ka uh, situācija uzlabojas, un reitingi līdz ar to arī uzlabojas. Paldies tagad, uh, Pereira! Paldies priekšsēdētāji, runāšu portugāļu valodā. Priekšsēdētāji, Lagardas kundze, sveicu jūs atkal parlamentā. Uh, uh, ļoti augstu vērtēju jūsu atklātību un atklātību pret parlamentu un jūsu pieeja ECB komunikācijas jomā. Un es domāju, ka Eirogrupa un uh, citi jūs kolēģi varētu no jums mācīties šai jomā. Runājot par nekonvencionālu politiku, ir uh, svarīgi uh, īstenot šo politikas pārskatu, un mēs varētu arī sagaidīt labus pārsteigumus. Un mans jautājums ir uh, saistīts ar uzraudzību. Finanšu krīze parādīja, ka banku uzraudzības sistēma visur pasaulē uh, ir bijusi nepietiekami uh, ietekmīga, un Eiropā ir arī veikti, veiktas korekcijas, ir arī uh, bijuši gadījumi, kad uh, šī uzraudzība nav veikta atbilstoši. Es gribētu jautāt, vai jūs esat apmierināti ar pašreizējo banku uzraudzības sistēmu, vai Eiropas centrālajai bankai tomēr vajadzētu aktīvāk un stingrāk rīkoties, un vai nacionālie uzraugi ir izmantojuši visus to rīcībā esošos instrumentus, lai no nodrošinātu to, ka viss uh, tiek deikts, lai novērstu skandālus vai citus sarežģījumus banku jomām. Paldies! Vispirms uh, es uzskatu, ka Eiropas uzraugi dara visu, kas ir to spēkos. Protams, ir uh, atšķirības uh, starp bankām, uh, uz kurām attiecas nacionālā uh, uzraudzības sistēma un Eiropas uzraudzības sistēma. Kad no iekundze vadīja šo uh, uzraudzības sistēmu, viņa arī norādīja, ka eh, viens un tas pats noteikums tiek interpretēts atšķirīgi šajos gadījumos, un tādēļ mums vajadzētu novērst šīs atšķirīgās interpretācijas un atteikties no uh, kapitāla sliekšņiem attiecībā uz dažādām bankām šajā uzraudzības sistēmā. Es uzskatu, ka cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu varētu uzlabot harmonizācijas līmeni labāk uh, būtu piemērots uh, tāds instruments kā regula, nevis direktīva, jo uzraudzība ietver gan uh, tiešām uzraudzību un atbilstību dažādiem makroprudenciāliem kritērijiem un arī ietver uh, cīņu pret naudas atmazgāšanu un drošību, un šeit Eiropai varētu būt lielāka autonomija nekā tas ir šobrīd. Evelīna Rēgnere. Paldies! Klimata pārmaiņas ir lielākais izaicinājums mūsdienās, un tādēļ valdībām ir jādara viss iespējamais, lai uh, būtu mūsu ekonomika klimāta neitrālas. Un uh, bankai ir pienākums saskaņā ar 127. pāntu vērsties pret kriteri, eh, pret faktoriem, kas negatīvi ietekmē cenu stabilitāti. Tādēļ mums ir iespējas arī eh, dot ieguldījumu, eh, lai nodrošinātu Eh, klimata neutralitāti. Katru gadu ir nepieciešami 260 miljārdu eiro investīcijas eh, ciņā pret klimatu pārmaiņām. Vai esat dav, eh, gatavi dot savu ieguldījumu, lai to īstenotu? Vai ECB varētu paredzēt aizdot lielāku finanšu līdzekļu apjomu? Uh, Eiropas investīcija bankai ar negatīvām procentu likmēm apmaiņā pret to, ka tiek īstenota liela uh, publiskās uh, infrastruktūras veidošanas programma un zaļo iniciatīvu programma. Paldies, tas ir ļoti labs jautājums un tas palīdz paskaidrot, ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt. Eh, Eiropas investīcija banka ir aģentūra, un tā mēs nevaram tieši aizdot līdzekļus, pretējā gadījumā tas būtu līguma pārkāpums. Eh, līdzīgu apsvērumu dēļ mēs nevaram primārajā tirgu iegādāties EIB eh, e obligācijas. To mēs nevaram. Līgums to nepieļauj aktīvu pirkšanu sekundārā tirgu, to mēs varam darīt un to mēs arī darām. EIB pieaug apjoms, emisijas apjoms, finanšu produktu apjoms, un mēs, protams, būsim viens no uh, pircējiem uh, sekundārajā tirgu. Mēs iegādāsimies šīs obligācijas, un tā varēsim ietekmēt situāciju. Un vēl es gribēju precizēt vienu lietu, to jau es pieminēju. Tā tad jūs minējāt, ka ECB ir jāatbalsta ekonomikas mērķi, tā skaitā uh, vides ilgspējība, jā, to mēs atbalstam, bet mēs neveidojam politiku šajā jomā. Tātad pie nosacījuma mēs to īstenojam, ja tas neapdraud cenu stabilitāti, kas ir mūsu primārais mērķis. Es uzskatu, ka šajā primārajā mērķī vides ilgtspējība arī uh, ietekmē situāciju, un tā ir jāiekļauj kā uh, noteikts faktors, jo tas ietekmē cenas, relatīvās patēriņa cenas un riski, ko prognozē patērētāji un uzņēmumi. Un tādēļ šis elements mums ir jāņem vērā, kad mēs uh, ar savu uh, monetāro politiku nodrošinām cēnu stabilitāti, kas ir mūsu primārais mandāts. Tātad. Uh, vides ilgtspējību uh, ir jāņem vērā, ja mēs vēlamies izvērtēt cenas un inflācijas prognozes uh, pareizi izstrādāt. Paldies, Garsiem Argājokungs. Paldies, sveicu jūs parlamentā. Es gribētu runāt par vispārīgām idejām, bet pirmkārt, vienā no mums eh, nosūtītajiem dokumentiem ir runa par ģeopolitiskiem riskiem. Un tiešām tagad ir pirmā posma vienošanās starp ASV un Ķīnu. Bažas ir nedaudz mazinājušās. Tagad ir arī um, atļauts importēt ASV preces, tas mazinās spriedzi Eiropā. Bet arī apvienotās karalistes premjers vairs nevēlas Kanādas tipā vienošanos ar mums noslēgt, bet uh, gan Austrālijas tipa vienošanās, tāpat situācija tuvējos austrumos ir satraucoša un arī uh, nekustamā uh, īstpašuma mājokļa tirgus uh, Spānijā ir satraucoši, bet par to nerunāšu vairāk, bet mūsu situācija līdzinās Japānā ir zemes izaugsmes līmenis, zemas, zemas procentu likmes bet uh, Spānijā būtu nepieciešams fiskālos, monetāros pasākums veikt, bet iespējas ir ierobežotas, pastāv arī jauns risks, tāds kā digitalizācija, cīņas pret klimatu pārmaiņām, būs nepieciešams vairāk investīciju, būs jākompensē uh, darba ražīguma mazināšanās jautājums, kāda būs uh, vidēju un ilgtermiņa politika, ko īstenos ECB, ņemot vērā to, ka izaugsmes tempi pazeminās, un šī tendence vēl varētu pastiprināties laika gaitā. Paldies! jums taisnība, jo šie lējupējošie eh, riski eh, pieaug, un ja kāds no šiem riska faktoriem izzūd, tad rodas jauni riska faktori, tā eh, attīstās pasaules ekonomika un risks, kas saistīts ar ASV Ķīnas tirzniecības tirgu, ir mazinājies, bet tagad saņemām satraucošās ziņas no Ķīnas par koronavīrusa izplatīšanos un nav joprojām skaidrs, kā tas ietekmēs Ķīnas ekonomiku un arī pasaules ekonomiku kopumā. Arī šajā jautājumā mums ir jābūt uzmanīgiem un pacietīgiem. Šāda veida pandēmijas uh, Uh, ietekmē ekonomikas attīstību, kad uh, pandēmija tiek uh, ierobežota, tad ekonomikas izaugsme atsākas. To mēs piedzīvojam SARS izplatības gadījumā, pandēmijas gadījumā pirms vairākiem gadiem. Tādēļ jāskatās, kādas ir tendences. Jūsu aprakstītā situācija par uh, zemu inflāciju, zemām procentu likmēm, eh, zemu darba ražīgumu pieaugumu. Jā, tas ir satraucoši un tieši mūsu īstenotie pasākumi ir vērsti uz situācijas uzlabošanu, bet es tomēr nesalīdzinātu situāciju Eirozonā ar Japānu. Japāna ir piedzīvojusi deflācijas periodu, kas ilga gadu desmitiem. Un mums eh, tātad eh, inflācijas līmenis prognozētājs ir 1,7%, Japānā eh, tas ir daudz zemāks prognozēts, tā kā. Uh, E, e, Japānā situācija ir e, bijusi ievērojami atšķirīga no eirozonas. Tādēļ es uh, neraudzītos tik negatīvi uz pašreizējo makroekonomisko situāciju. Mēs uh, konstatējam stabilizācijas pazīmes un prognozes. Uh, Eh, arī ražošanas sektorā ir pozitīvs bijušas pēdējo pēc mēnešu laikā, tā kā ir pozitīvas tendences un tās ir jāatbalsta un jābūt pacietīgiem un jāturpina atbalstīt ekonomikā, noturot finansēšanas izdevumus zemā līmenī. Iroglu kungs Uh, Lagardas kundze, prieks ar jums atkal tikties mūsu komitejas sēdē un ka mēs tiekamies pēc iespējas regulāri. Un es gribētu arī paust gandarījumu par to, ka ECB vēlas arī uh, pilsoņus nostādīt visu centrā, ka ir vairāk jāskaidro monetārā politika, lai pilsoņi to labāk saprastu un arī uh, pēc tam ievēlētu tādus politiķus, kas iestājas par ekonomikas un finanšu jautājumiem risināšanu. ECB ar kopš 2015. gada ir ievērojami pieaugusi bilance 16 gadā eh, pie bija 9 miljārdi un arvien tas viss pieaudzis, un tad 18. gadā tika pārtrauktas valsts obligācija iepirkšana, bet tad atkal 19. gada novembrī šī pasākuma atsākās jau 20 miljārdu apjomā, tas nozīmē šī bilance kļūst arvien lielāka. Uh, un ECB spēlē ar vienu uh, spēcīgāku lomu Eiropas monetārā savienībā, un jūs arī par to iestājaties. Tas, ka tik uh, lieli iepirkuma apjomi, tad uh, tie banku refinansēšanas iespējas tirgu samazinās, un uh, ar šo masīvo monetāro politiku mēs redzam, kā cevišķas valstis ir izmantojušas šo iespēju, piemēram, Itālija. Un, uh, lai pārveidotu savu politiku, bet ir citas valstis, kas to nav darījušas, un ko jūs esat paredzējusi uh, darīt, lai panāktu, ka arī šīs valstis rīkojas. Paldies! Mūsu pilnvaras, un to esmu gatava atkārtot atkal un atkal, ir skaidras - nodrošināt cenu stabilitāti, un mūsu monetārā politika visās tās elementos ir vērsta uz mūsu mandāta izpildi. Tātad aktīvu pirkšanas programma un garantētas refinansēšanas programmas, mēs izvērtējam, cik tās ir efektīvas un cik liels ir risks. Mums ir jāņem vērā riska elements. Mums ir risku ierobežošanas ietvars, riskus mazinām un uzraugām, un runājot par aktīvu uh, iepirkšanu. Mēs esam risku mazinājuši, iepērkot aktīvus ar noteiktu kvalitāti un nodrošinot diversifikāciju. To uzdev arī uh, Uh, kolēģis no Grieķijas jautājot par to, kad Grieķijas obligācijas tiks uzskatīts par atbilstīgām. Mums ir jāpārvalda riski, lai mūsu uh, portfelis būtu drošs un stabils, un tādēļ mēs šo faktoru regulāri izvērtējam. Uh, Tātad par, tas bija par riskiem, par efektivitāti runāju jau iepriekš. Cenu stabilitātes mērķis, ko mēs īstenojam, ir vērsts uz to, lai atbalstītu ekonomikas attīstību, nodrošinātu darba vietas un izaugsmi. Un tādēļ investīcija finansēšana vai nu, kad uzņēmumi pērk jaunas uh, iekārtas vai arī maisaimniecības, ka tās iegādājas mājokļus, finansēšanas izmaksas ir zemas un pēdējo piecu gadu laikā ir bijušas ļoti zemas tieši mūsu, pateicoties mūsu monetārai politikai. Paldies, tagad Gunārs Beks. Sorry about my technical incompetence. Jā, atvainojos, man pietrūka tehnisko prasmju. Man divi jautājumi. Tagad vāciski tomēr runāšu. Labrīt, priekšsēdētāji. Pagājušā gada septembrī mēs vienprātīgi eh, vērtējām uh, to, ka ECB jūs priekšgājēja uh, vadībā nu, praktiski nerīkojas atbilstoši uh, līguma burtam, arī jūs uh, negatavojaties no tā atkāpties, un šeit ir runa par divu procentu inflācijas līmeni. Šeit it kā pastāv uh, pretruna, bet uh, jūs uzskatāt šo līmeni paši par saistīgāku nekā to, kas ir uh, citas prasības līgumā attiecībā uz monetāro politiku. Varbūt uh, jums vajadzētu uh, šo elementu uzskatīt par tikpat svarīgu, kā eh, drāgī deklarētais svētais mērķis 2% inflācija. Tālāk, eh, brut, in, eh, in, Anglijas banka ir uzdruk, iemaksājusi 15% jaunas naudas, ASV centrālā banka 25%, bet ECB 40%. Vai jūs varētu minēt kādu uh, vēstures piemēru, ka naudas drukāšana ilgtermiņā nodrošina e, ekonomikas izaugsmi un labklājību? Paldies! Pirmkārt, paldies, gribu precināt, precizēt divas lietas. Visi instrumenti, ko izmanto ECB, ir īstenoti mandāta ietvaros nu, kas tika pieņemts vēl pirms es stājos pie ECB varas grožiem. To apstiprinājās ar Eiropas kopienu tiesa, te atsaucos uz OMT paziņojumu, kas nekad netika efektīvi piemērots un un arī uz neseno valsts sektoru iepirkumu programmu, kas savukārt ir daļa no šī APP jeb aktīvu iepirkšanas programmas. Un tas ir viss noticis saskaņotībā ar attiecīgajiem mērķiem monitora eh, uzraudzības politikā. Valstu obligācija iepirkums arī dzen atbilst liegumam. Eh, nu, veid, nodrošināt monetāro finansējumu. Tas viss līgumā ir noteikts. Tātad tie ir tie mm, likumiskie ietvari un tiesas lēmumi, kas regulē darbību, un to ietvaros monetārās politikas instrumenti ir izmantoti. Mm, domāju, ka šie lēmumi to attiecīgi ir saistoši un ļoti rūpīgi arī pārbaudīti. jūs atsautāties uz šo 2% mērķi, kas arī tika minēts iepriekš. Gribu vienu lietu precizēt. Cenu stabilitāte 98. gadā tika definēta un skaidrota un mērīta kā tāda, kas ir zem 2%. Tas bija 98. gada apstākļu dēļ. Un te mēs runājam par laikiem, kad bija ļoti pamatīga inflācija salīdzinot ar to, ko piedzīvojam šobrīd. Nu, tāda vispāna informācija. 2003. gadā šis ietvers tika pārskatīts. Salīdzinot šīs stratēģijas pārskats notika, un pēc tam tika definēts e, citādāk. Nu, protams, no 0 līdz 2% ir ļoti plaša marža, bet lai šīs, šīs projekcijas kaut kādā veidā virzītu, arī politikas eh, virziena noteikšanas dēļ tika definēts kā tuvu pie 2, bet zem 2% šis rādītājs. Nu, citas centrālās bankas rīkojas citādi pasaulē. Nu, vienalga, vai tā būtu Anglijas banka, jeb, respektīvi, Bank of England, jeb eh, Fed un tā tālāk. Nu, šobrīd tiek pārskatīts uh, Fed līmenis. Nu, tad, tad tie divi precizējumi, ko gribēju izteikt. Redzēs, kādos parametros šobrīd um, tas viss notiek. Un tieši šo iet, šī pārskatītā ietvara um, robežās mēs arī īstenosim šo tālāko politikas, monetāro politikas stratēģiju. Nu, un, attiecīgi, protams, mēs darbamies mandāta ietvaros saskaņā ar līgumā noteikto, ņemot vērā arī tiesu lēmums, kas ir mums saistoši. Es esmu jurista pēc izglītības, un es sekoju noteikumiem, bet nu, mums, protams, tāpat laikā ir jāizpēt šo noteikumu visi, e, tā teikt, stūrīši un paksīši, tā lai mm, šos, tas būtu viss atbilstīgi. Paldies tālāk Pedro Silva Pereira. Lagārdas kundze, iesākumā gribētu apsveikt jūs ar to, ka šādu uzsākāt šo svarīgo stratēģijas pārskatu, kā jau jūs teicāt, tas atbilst jūsu mandātam, tas atbilst arī jaunajam zaļajam kursam Eiropā. Un gribēju vienlaikus apsveikt jūs arī ar to, ko nesat mainījusi. Tomēr, nu, perspektīvi atbalstu, ko monetārā politika dod ekonomikas izaugsmai. Man jautājumi tāpat laikā attiec uz fiskālo politiku Eiropas Savienī. Jūs savā sākotnējā um, uzrunā teicāt, ka pašreizajā situācija liecina par mērenu izaugsmi, mērniem izaugsmas rādītājiem. Mm, tā es jūs citēju. Un tas attiec ne tikai uz monetāro politiku, bet arī uz fiskālo politiku, kam nopietnu lomu spēlējam šai kontekstā. Uh, Protams, ka tas jau nav nekas jauns no um, ECB puses. Mm, tāpēc gribu vaicāt, kā jūs vērtējat fiskālās politikas reakciju Eirozonā? Un kā jūs turklāt vērtētu arī makroekonomikas sekas, jeb ietekmi, kas rastos fiskālajai politikai, īstenojoties neveiksmīgi, respektīvi, ja tā nav atbilstīga kā tas ietekmē tālāk ekonomikas izaugsmu. Mēs, protams, zinām, ka nereti šeit tieši fiskālā telpa ir tā, kas ļauj izmantot, pieņem attiecīgos instrumentus. Nu, tas gandrīz tāds vēstījums Vācijai, vai tas tad nozīmē, ka ne tikai Vācija, bet arī citām valstīm, kam ir zināma manevrēšanas spēle fiskālās politikas eh, jomā rīkoties, jūs ieteiktu to darīt. Paldies! Paldies! Paldies par šo jautājumu. Centos atcerēties par, nu, iedomāties kādu sporta analoģiju, kas ļautu man jums aprakstīt to, kā mūsuprāt fiskālā politika atbilstīgi, atbilstīgi kalibrējot eh, me, savu rīcību var ietekmēt. Šo es domāju par šīm paralēlējiem. Uh, um, pa, paralēliem celiņiem, jeb stafeti pat varbūt, nu jā, nu, kaut kas pa vidu tam visam, ja var atbilstīgi nodrošināt sinhronizāciju, tad visi šie elementi viens otram palīdz, un tas pilnīgi noteikti tā ir. Tad, kad fiskālās politikas izstrādātāji darbojas vidē, kur finansējuma izmaksas ir tik zemas. Un tātad jā, Mēs skaidru un gaišu norādījām, ka tai brīdī, kad pastāv fiskālā telpa, būtu atbilstīgi, ja politikas īstenotāji izmantotu šo telpu, lai atbalstītu eirozonas ekonomiku. Un es negrasos tagad no, saukt vārdā tās valstis, kuras ir tieši, tā, kura, kurām ir šī fiskālā telpa Eiropas zonā, uh, tikai izteikšu novērojumu, ka viena otra no šīm valstīm ar fiskālo telpu šobrīd ir uzsākušas eh, šīs telpas izmantošanu vai nu grasoties to darīt vai nu tagad, vai pavisam tuvā nākotnē, lai atbalstītu ekonomiku, savienojamību un investētu kapacitātēs, kas būs nepieciešams. Un no mūsu perspektīvas, no mūsu KCB e perspektīvas raugoties, tas ir ļoti labi, jo tas ir ieguldījums izaugsmes un ražot spējas veicināšanā. Tās ir investīcijas ilgtermiņa imperatīvos, eh, tādos kā izglītība, atbilstīga platjosla, mākslīgais intelekts. Tie visi ir instrumenti šai jaunajā vidē, kas Eiropas tautsēmniecību padarīs spēcīgāku un autonomāku. Nu, pilnīgi noteikti tas taču ir mūsu visu interesēs. Paldies! Nākamais runātājs. Merci, madame la présidente. Bonjour, madame Lagarde. Paldies, priekšādātāji. Gribu jums runāt par to, ka, ko jūs miniet attiecībā ar attiecībām ar pilsoņiem. Jūs jau par to runājat uzrunā. Jūs sakāt, lūk, vēlties vaicāt sabiedrībai par inflāciju, par darba vietām, mājokļiem un tā tālāk. Es domāju, ka jā, protams, ka ir jāuzklāst šie miljoni cilvēku, kas, e, piemēram, iziet ielās kaut vai, lai iestātos par klimatu pārmaiņu apkarošanu, un te arī uh, ja, nu, atcerēsimies, ka tiek apgalvots, lūk, ir tik daudz kaitējumu jau nodarots, ka faktiski šī ilgspējīga vairs pat nav iespējama. Nu jā, gribu jums vecāt, kādus principus jūs izmantosiet, iz, nu, nu, lai nodrošinātu neutralitāti aktīvi, aktīvu izvēlē. Vai notiks kaut kāda pārskatīšana monetārās politikas jomā, lai pētītu šos eh, pamatprincipus? Jo jo ja līdz šim īstenotais nav bijis neitrāls šai aktīvu pakotnes ietvaros, tāpēc, ka tas ir eh, izvēle bijusi par labu, piemēram, ar oglekļu izmešiem saistītiem aktīviem, tad ko tagad ECB darīs eh, no savu pāraudzības skatu punkta, lai dot savu ieguldījumu šāda veidā, nu, mm, vidē draudzīgā rīcībā? Attīstībā. Réponse oui. Atbilde ir jā, mēs pilnīgi noteikti izdarīsim šādu izvēli. Nu jā, protams, ar šo atbildi vien nepietiek. Nu, par pirmo punktu es runāju jau diskutējot iepriekš ar jūsu kolēģi, respektīvi. Ietekme, kas ir šim vidas jautājumam kopumā uz cenu stabilitāti un to, kā vislabāk šo attiecību ņemt vērā. Nu, protams, ka skaļi šobrīd nav perfekti, bet ja paraugamies uz visiem šiem ekonomikas pētījumiem, kas tikuši publiskoti un proporcionāli paraugoties, konstatējam, uh, ka varbūt tikai 0,1% ir tiešām mērā saistīts ar ekonomikas aspektiem, kas attiecas uz, kas sasaistās ar klimatu pārmaiņām. Un tāpēc pilnīgi noteikti pētniecībai vēl jāveic pamatīgs darbs, lai identificētu šīs saiknes starp klimatu pārmaiņām un kaut kāda veida ekonomikas lēmumiem, ražotspēju un tam līdzīgi. Visiem tiem elementiem, kas savukārt sasaistās ar mūsu mandātu otram kādam. Tas pirmām kārtām tātad šī pētniecības dimensija vēl vajadzīga un ietekme, kas attiecīgi tad ietekmē cenu stabilitāti, kas ir mūsu mandātā otram kārtām. Ir arī virkne nu, virknē principu, kā jūs teicāt, piemēram, neutralitātes princips, ko var izmantot un uz kuru pamata jau var rīkoties. Un es, piemēram, domāju piemēram, par pensiju fondiem, šeit tas var būt atbilstīgi um, izmantots. Un tad, tad šīs investīcijas, ko veids pensiju fondi, varētu notikt tādos projektos, kur tiek ņemt vērā šī oglekļa samazināšanas nepieciešamība. Piemēram, šobrīd uh, runājam par to, ka tiktu, nu, šie rādītāji tiks aizstāti un tiks iekļaut, lūk, arī oglekļa neitrāli rādītāji kā tādi, kas ir par labu šāda veida investīcijām. Par monetāro politiku, par šos pamatos runājot, šo, 80% no šī kopējā portfeļa ir valstu obligācijas, tātad šeit īsti nav nu, tādas konkrētas ietekmes, un 20% savukārt atbilst tādu aktīvu iepirkumam, kas ir uzņēmumu aktīvu. Nu jā, šajā sadaļā mēs ievērojam neutralitātes principu. Es domāju, ka tas arī jāturpina ievērot. Viedokļi, protams, ir dažādi. Es zinu, citās bankās, piemēram, šī centrālais bankās ir cita veida lēmumi pieņemti, bet tas nenozīmē, ka mēs nevarētu vienkārši šos viedokļus apkopot, raudzīties, kas notiek. Nu, un tad turklāt, protams, visi šie, nu, nākamais jautājums ir visi šie nodrošinājumu portfeļi. Es jau nu pat kolēģim jūs teicāt, ka visi šie riska instrumenti ir ļoti uzmanīgi, ļoti pielāgojami, tiem ir jāspēj aizsargāt šie portfeļi no riskiem. Bet riski, kas saistīti ar klimatu pārmaiņām, nenot, nu, atsevišķi konkrēti vērā ņemti netiek. Nu, tad, tad jā, vēl ir jāno, jānobriedina šie tālākie rādītāji, šie, eh, kas tiek attiecināti uz portfeļu aktīviem. Mm. Un es domāju, bet nu, ir šķiet viena otra centrālā banka, kas jau šai jomā virzās uz priekšu. Un līdz ar to es ceru, ka arī mēs varēsim pamazām ņemt šos riskus atbilstīgi vērā. Un te mēs nerunājam tik daudz par cenu stabilitātes eh, politiku, kā par risku pārvaldības politiku. Paldies! Nākamā runātāja Francis Fitzgeralda. Paldies! Lagāds kundze priecājos jūs atkal šeit redzēt ekonu komitejā. Uh, un e, atzinīgi vērtēja jūs ierosinātās konsultācijas dalību valstīs un komentārus par mājokļu cenām. Jūs domājat, ka tam vajadzētu būt lielai daļai no šīm konsultācijām, ņemot vērā, ko šobrīd piedzīvo mūsu pilsoņi. Šobrīd dzīvojam situācijā pēc Brexit un cenšamies finalizēt tirzniecības sarunas pavisam īsā laika posmā. Un gribu jums vaicāt, kāda jūsuprāt, e, vai cik lielā mērā jūsuprāt bankas centrāla e, e Eirozonā ir gatava šāda veida scenārijiem? Un otrām kārtām, kas, a, ko jūs varat teikt par ciešu regulējošu sadarbību ar Lielbritāniju par finanšu pakalpojumiem pēc Brexit? Otrs, vēl viens jautājums, ko gribu vaicāt, ir saistīts ar kvantitatīvo atbalsta programmu ECB būtisku obligāciju daļu, um, tur savās rokās dalībvalstīs, Īrijā, Portugālē, Vācijā, piemēram, uh, Un faktiski šais valstīs drīz jau tas limits būs arī sasniegt šāda veida emisijām. Kā jūs pārliecināties, ka šīs valstis netiek neproporcionāli ietekmētas ar šo 33 noteikto procentu limitu? Un, Vai esat apsvērusi iespēju palielināt šo slieksni 33% eh, kvantitatīvā atbalsta programmas ietvaros, jeb varbūt ir kaut kādus cits apstākļus jūs varētu identificēt, pie kuriem varētu šāda veida limitu eh, noņemt vai grozīt? Nu, es nezinu, varbūt tad negatīvi apstākļi dalībvalstī vai, nu, varbūt Eirozonā kopumā. Paldies! Pirmām kārtām par pēc-Brexit situāciju. Gribēju pieminēt faktu, ka mēs ECB esam gatavi esam īstenojuši rīcību, dažādas piesardzības mērus, eh, un ar Bank of England esam nodrošinājuši atbildīgos eh, mīmaiņas darījuma limitus tā, lai nu, visu šīs mārciņu eiro miedarbība būtu atbilstīga un neradītu nekāda veida mm, neveiksmīgu svārstīgumu. Arī bankām ir izteikti atgādinājumi atkārtoti visās eirozonas uh, valstīs īstenot piesardzības pasākumus un būt gatavām tam, kas varētu notikt decembrī. Respektīvi, ka tiks nokārtotas šīs attiecības, kas, protams, pilnīgi noteikti pārsvarā pirmām kārtām ietekmēs tirdzniecību. Uh, jo finanšu regulējuma jautājums un banku jautājums faktiski ir, tiek skatīts atsevišķi no tirdzniecības sarunām, kas norisinās šobrīd. Zināmā mērā mums ir paveicies, ka Bāzele 3 ir tāda, kas harm, ir tā harmonizējošā platforma, uz kuras pamata bankas tiek regulētas un pārvaldītas, uzraudzītas. Uh, un es patiešām ceru, ka Brexit šai gadījumā ne, nu, nedos iespēju, nu, tā teikt, konkurēt par tādu zemāko kompsaucēju, bet regulējošā vide, kas radīta ar Bāzeli 3, tiks tiešām ievērota pēc burta un pēc gara starp visām pusēm. ciešākās attiecības, kas laika gaitā um, tiks veidotas, protams, atšķirsies no tām, kas ir šobrīd Lielbritānija ir pieņēmums lēmumu par labu Brexit. Un, protams, nevar būt tā, ka attiecības pēc Brexit ir tieši tādas pašas kā pirms tam. Nē, tāpat laikā es uzskatu, ka nu, intelekta dēļ, piekļuvas dēļ, saprāta dēļ, mēs varēsim turpināt saglabāt ļoti labas, eh, nu, tādas attiecības ar nelielu distanci, bet tāpat laikā ļoti padziļinātas attiecības, jo tas ir arī Eirozonas interesēs šīs attiecības uzturēt. Jautājums par šo kvantitatīvā atbalsta ierobežojumu, jeb limitu. Nu, protams, ka mums jārespektē proporcionalitāte, jārespektē limiti un visi šie atslēga elementi jo tie izriet no principiem, kas apstiprināti kopīgiem spēkiem. Es nu, negribu pat iedomāties tādus apstākļus, pie kuriem mums nāktos um, grozīt vai pārskatīt šos um, limitus. Bet, nu jā, kā būs, tā būs. Nu, ja pie jebkuriem apstākļiem mums būs jārīkojas, un ņemot vairāk mūsu mandātu, eh, mēs to arī darīsim. Bet es katrā ziņā šobrīd nevēlētos iedomāties šādu scenāriju. Es gribētu cerēt, ka mūsu politika būs pietiekami efektīva un fiskālās iestādes būs pietiekami pretim nākošas, lai mēs no šāda veida situācijām varētu izvairīties. Liels paldies! Tālāk Džona van Overfelde. Džons van Ornefels, paldies! Paldies, Lagādas kundze, par to, kas esat ieradusies. Man ir, nu, tāds apgalvojums un tad arī jautājums. Vēlos, lai jūs komentētu arī šo paziņojumu. Tas balstās uz jū, divu jūsu kolēģu izteikumiem, Baneta un Meškunga izteikums. Banetas kungs šeit, Eiropas parlamentā. Uh, savu uzklausīšanas laikā teica, un es viņu citēju, ECB ir ar atslēgu atbildību attiecībā uz finanšu stabilitāti, un ne tik vien tāpēc, ka finanšu stabilitāte ir viens no priekšsacījumiem cenu stabilitātei. Un savukārt Mērškungs pavisam nesen runā Luksemburgā teica, atkal citēju, palielinājums aktīvu mājokļu cenās ir pārliecīgs, uh, un izriet no pārlieku ilga ļoti um, tāda pie, pielaidīgas monetārā politikas perioda. Nu, manuprāt, šeit ir tāda zināma dzelzs loģika. Šāda veida pielaidīgā, ja pārāk pielaidīgā monetārā politika noved pie paaugstinātas aktīvu cenas, kas tālāk apdraud finanšu stabilitāti, kas savukārt eh, apdraud eh, nu, nākamo. Nu, līdz ar to tas, ko šie cilvēki faktiski pateica, ir, ka ECB šobrīd eh, nu, nevirzās uz savu pamatmērķi, kas ir cenu stabilitāte. Nu, tas ir tas paziņojums paziņojums, ko es vēlos, lai jūs komentējam. Nu, un jautājums savukārt attiecas uz jūsu piezīmēm par augstāko produktivitāti. Tas, protams, viss ir pareizi, ko jūs teicāt, bet vai tad nav tā, ka ECB dod savu ieguldījumu um, šai stagnācijā, kas ir kapitālam un darba spēkam, um, šobrīd veicina tādu zemākas ražotspējas uzņēmumu uh, izdzīvošanu šai tausaimniecībā nu, tā teikt, tieši ECB politikas rezultāts, vai tas mm, šai gadījumā nav šāds. Paldies! Nu, mums, protams, jābūt piesardzīgiem, jāraugās uz finanšu stabilitāti. Mēs to arī darām. Mēs ap, apskatām visus elementus šai gadījumā ekonomikas un finanšu ainā. Un te, mūsu primārais mandāts ir cenu stabilitāte, nevis finanšu stabilitāte. Bet, nu, protams, ka arī tā joma mums ir jāuzrauga un pastāv saiknes starp abām. Uh, Tas tiek kontrolēts, tas tiek mm, pētīts arī no akadēmiķa puses, no politikas īstenotāja puses. Mēs šobrīd neredzam nekādus pierādījumus, kas liecinātu par to, ka nav atbilstīgas saskaņotības starp aktīvu kategorijām Eirozonā ārpus šī kvantitatīvā atbalsta programmas. Es, es runāju tikai par Eirozonu šeit. Un mēs arī neredzam tādas būtiskas pazīmes, ka pastāvētu kāds nekustamo īpašumu burbulis, mājokļu burbulis Eirozonā, kad tādā, nu, pastāv dzīvojamo, nu, tā teikt, mājokļu, tā, tādas nozeres, kur novērojam būtisku cenu pieaugumu un tādās mikro lokalizētās, eh, lokalizētā mērogā, nu, varētu šeit pieņemt lēm, lēmumus, eh, pasākumus vietējā līmenī, jo finansējumu, finansējums ir pieejams, pieprasījums ir augsts, pieejamības īsti nav, un tad tādā gadījumā jādomā arī par piedāvājumu izvēršanu šajā gadījumā. Bija arī e SRB brīdinājums, ja atminēsieties, kas tika izteikts 19. gada septembrī tieši par šo konkrēto lietu. Tātad mēs uzmanīgi sakojam līdz šiem riskiem un uh, attiecīgi izsakām brīdinājumus e SRB līmenī. Vai tas uh, apdraud mājokļu pieejamību atsevišķās vietās? Jā, un tieši tāpēc jārasina šī piedāvājuma puse. Tas jādara varas iestādēm. Bet šobrīd un esmu savus viedokļus, protams, paudus daudz un dikti par šo lietu. Šobrīd monetārā politika, ko īstenojam, ir paredzēta, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un lai šī stabilitāte nonāktu līdz e, tādam līmenim, ko mēs uzskatām par savu mērķi, tādējā veidā atbalstot ilgspējību, izaugsmi un veicinot investīcijas. Un te nonāk pie jūsu otrā jautājuma, respektīvi ECB, nu, tā teikt, rīcība veicinot maz ražot spējīgus uzņēmumus, tādus ne, neproduktīvus uzņēmumus nu, tādas kā nu, šī koncepcija par tādām zombiju firmām, kuru darbība tiek nodrošināta ar šo zemo finansējumu līmeni, bet kas, kas nav ražots spējīgs. Nē, šādas nu, pierādījumus, atklāt sakot, mēs esam, neesam redzējuši. Um, mēs Cenšamies padarīt finansējumu pieejamu, veicinām investīcijas pilnīgi visos, vienalga iedzīvotājos, eh, mā, mājasēmniecībās, uzņēmumos, un mēs nevaram nodalīt tā nu, uzņēmumus, kas, kuriem nav labu rezultātu, no tiem, kam ir, un tad vieniem finansējumu nepiešķirt. Nē, gribu atsaukties uz vienu pētījumu, kas nesen tika īstenots eh, Dānijā, kur šīs. Uh, likmes ir negatīvas krietni ilgāk nekā Eirozonā, un sec, pētījumā tika secināts pēc empiriskām aptaujām, ka finansējums nebija tas galvenais ieguldītāja faktors e, šāda veida zombiju firmu darbības izvēršanā. Paldies! Tālāk nākamais runātājs. Madam Lakard, I... Lakardas kundze, es arī vēlētos e, apsveikt jūsu paziņojumus par uh, to, ka eh, vajag uzlabot ECB komunikāciju. Tomēr šādai spēcīgākai komunikācijas eh, politikai ir eh, jāiet uz priekšu skaidrojot tikai monetāros lēmumus. Un tāpat arī ECB vajadzētu informēt sabiedrību par riskiem, ar ko saskaras Eirozona un mūsu tirgi. Daniels Nois. Viņš agrāk vadīja ECB uzraudzības padomi, un viņi norādīja, ka viens no lielākajiem riskiem ECB e zonai ir uzvedības riski, un te iet, iet, ir ietvērta ir arī naudas atmazgāšana. Es e, pilnībā piekrītu šim izteikumam, tāpēc, ka um, naudas atmazgāšana vēl ar vienu ir novērojama mūsu finanšu tirkos, un tas ir absolūti neakceptējami. Vienlaicīgi mums ir jāatzīst, ka iespējams arī ECB ir bijusi slikta publicitāte pēdējos EM skandālos. Regulējums ir skaidrs, ECB ir jāsadarbojās ar nacionālajām iestādēm cīņā pret naudas atmaskāšanu. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Vai ECB varētu darīt vairāk, stājoties pretī šai uh, problēmai, naudas atmaskāšanas problēmai. Un otrais, jūs esat vadījusi SVF ilgus gadus un jūs labi pārzināt ASV sistēmu. Vai mēs izturāmies eh, pārāk maigi attiecībā uz eh, finanšu nosiegumiem Eiropas Savienībā? Varbūt mēs varētu mācīties no, Eiro, no ASV pieredzes. Lielas paldies par jūsu jautājumu par AML, CFT. Pilnīgi skaidrs, ka naudas atmaskāšana un finanšu terorismu apkarošana ir viens no svarīgākajiem elementiem finanšu un banku nozarē. Pašlaik var novērot sadrumstalošanos uh, regulējumā un uh, praksē šajā jomā. Tieši tāpēc situācija arī ir tik smagā. ECB uzraudzība līdz ar to ir vājāka, jo īpaši ir runa par pārobežu kapitālu. ECB, pildot savas uzraudzības uh, funkcijas, ņem vērā prudenciālos riskus, kas saistās ar naudas atmaskāšanu, taču tā nav ECB, kas ir atbildīga par tiesību aktu piemērošanu vai arī uh, novēršanu, lai finanšu sistēma tiktu izmantota eh, naudas atmaskāšanai un finanšu nozied, noziedzībai. Mēs uzskatām, ka nepietiks ar funkciju palielināšanu, lai efektīvi vērstos pret naudas atmaskāšanu un finanšu noziegumiem. Ir vajadzīgi arī tālāki soli, soļi, lai uzlabotu šo AMLCFT ietvaru, jo īpaši ir runa par pārobežu darījumiem. Mēs priecājamies par uzsāktajām diskusijām un esam gatavi tās atbalstīt. Vēlētos uh, ieteikt divas lietas, kas, manuprāt, uh, veicinātu cīņu pret naudas atmaskāšanu un terorismu finansēšanu. Tā, tā, tāpat arī tas stiprinātu Eiropas autonomiju šajā jomā un cerams, ka tas arī būtu efektīvāk. Pirmkārt, Ja runa par tiesisko bāzi, uz ko balstīties, es nedomāju, ka direktīva būtu pareizā reakcija. Regula noteikti būtu pareizā reakcija, jo tāda tas viss tiktu uzreiz transponēts. Nojas nu, kundze noteikti atsaucās uz ļoti atšķirīgo transponēšanu dalību valstu sistēmās, un ar regulu tas tā nebūtu. Tāpat arī ir vajadzīga labāka koordinācija starp dažādām iestādēm, kas ir atbildīgs par AMLCFT nacionālajā jurisdikcijā, un pilnīgi noteikti būtu vajadzīgas arī labākas instances aģentūras, kas koordinētu un veiktu piemērošanas funkciju. ECB nav šādu pilnvaru. ECB nevar neko darīt piemērošanas jomā. Bet, nu, šīs funkcijas trūkst. Tagad Danuta Hībnere. Paldies, priekšādātāji! Man ir liels prieks jūsos klausīties, Lagārdas kundze. Es gribēju uzdot jautājumu par uh, eiro starptautisko lomu. Uh, divas desmitgades mēs esam atstājuši to visu tirgus spēku ziņā. Līdz ar to mēs it kā esam otrajā vietā starp uh, svarīgākajām valūtām, bet ļoti atpaliekam no pirmās valūtas. Junkers jau runāja par eiro stiprināšanu globālā kontekstā, par tā likšanu politiskajā darba kārtībā. Komisija nāca klajā ar diviem paziņojumiem, kur, manuprāt, tika ļoti labi pamatota eiro lomas stiprināšana. Vai jūs uzskatāt, ka to tomēr vajadzētu atstāt tirgus spēku ziņā, vai arī varbūt varētu palīdzēt ar kaut kādu atbalsta politiku? Jūs strādājat ne tikai pie monetārās politikas, bet arī pie maksājumu sistēmām. Un vai ECB kaut ko darīs šajā jomā? Paldies par šo jautājumu. Tas ir pēdējais jautājums, bet es gribētu tam veltīt vairāk laika, tāpēc, ka, manuprāt, tas ir kritiski svarīgs. Eiro ir viena no svarīgākajām starptautiskajām valūtām, ko uzskata par vērtīgu visā pasaulē. Un, kā jūs norādījāt, tā ir otrā valūta ļoti tālu aiz dolāra. E, eiro īpatsvars valūtu grozā palielinājās, jo īpaši ir runa par šīm īpašajām uh, tiesībām, un šeit e, parādījās atšķirības. Un pēc tam eiro loma stabilizējās, un uh, vēlāk mazliet nokritās. Tātad otrā aiz dolāra, bet ļoti tālu aiz dolāra. Ja jūs esat vadošā pasaules eh, valūta, tad tas jums piešķir gan atbildību, gan arī dažādas priekšrocības, un tam var iziet cauri tas garš saraksts. Bet tas noteikti veicina nācijas vai reģiona autonomiju un spēku, no kurien šī valūta nāk. Un šeit es gribētu minēt trīs jomas, kur mums vajadzētu turpināt eh, panākt progresu un kur jūsu loma ir svarīga. Ja mēs eh, gribam nokļūt līdz tām posmām, kur eiro tiks uzskatīts par vienu no vadošajām valūtām starptautiskā mērogā. Pirmkārt, mums nebūs tā saucamā starptautiskā eiro, ja nebūs eh, dziļu un likvīdu kapitālu tirgu. Ja mēs eh, paskatāmies vēsturē, vakar eh, es teicu runu par šo tēmatu, bet eh, viens no faktoriem, kas palīdzēja dolāram atbrīvoties no sterliņa mārciņas, tātad ļoti būtisks faktors bija tas, ka dolāra kapitāla tirgi bija dziļi un likvīdi. To var saukt par kapitāla tirgus savienību. Bet tai ir jārodas ātri, jo īpaši, ja mēs paskatāmies, kas notiek Eiropā pēc uh, apvienotās karalistes izstāšanās. Ja tas nebūs tāds uh, veicinošs faktors, kas mums visiem liks beidzot izveidot uh, kapitāla tirgu savienību, tad es nezinu, kas mums vēl ir vajadzīgs. Otrakārt, jums ir taisnība atsaucoties uz maksājumu sistēmām. Mums ir vajadzīgas uh, ātras, tūlītējas, eh, veiklas maksājuma sistēmas eirozonā. Mēs virzāmies uz to pusi. Šī tips, tā, tātad mūsu uh, target sistēma, kas nodrošina centrālo banku likviditāti, darbojas, to vajadzētu paplašināt. Un tāpat arī mums ir uh, vajadzīga mazumtirdzniecības maksājuma sistēma, kas darbotos labāk, kas būtu uh, arī uh, ātra un kas būtu gatavota šeit. Tāpat vēl viena dimensija, ko vēlos pieminēt, kas man šķiet būtiska, ir uh, mūsu spēja cīnīties pret uh, kiberriskiem. Mm, tā ir daļa no maksājuma sistēmas arhitektūras, bet uh, tas ir kaut kas vairāk. Tātad kapitāla tirgus savienībā, maksājuma sistēmas un uh, spēja vērsties pret kiberuzbrukumiem. Šajās jomās mums ir jābūt spēcīgiem, ja mēs vēlamies, lai eiro kļūtu par starptautisku valūtu. Paldies! Pirms došu vārdu pēdējiem runātājiem, vēlos norādīt, ka šie divi jautājumi mūsu komitejai ir ļoti būtiski. Mēs esam pieprasījuši divus pašinstības ziņojumus par kapitāla tirgu savienību un par eiro starptautisko lomu. Protams, vēl priekšādātā konferencē tas ir jāapstiprina, bet mēs ceram, ka tas eh, viss izies cauri, tāpēc, ka mums šie temati ir būtiski. Man ir prieks, ka mums bija iespēja ar jums par to apspriesties. Žils Bojie, tas ir pēdējais runātājs, un tad eh, es atvainojos, bet eh, brīvām mikrofonam laika nepietiks, jo mums vēl ir jābalso. Paldies, priekšādātāji! Ne, tas nebija pēdējais jautājums, uz ko jūs tikko atbildējāt. Lūk, būs pēdējais jautājums. Mēs noteikti vēl tiksimies arī um, pirmdien, atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Priecājos, ka nācāt klajā ar paziņojumu par jūsu prioritātēm. Uh, ECB noteikti nav vienīgā institūcija Eiropā, kam ir jāstājas pretī šim izaicinājumam, bet priecājos, ka jūs mums te iepazīstinājāt ar tādiem tehniskiem un kompleksiem jautājumiem. Noteikti, ka ir vajadzīgs vairāk par divām stundām, lai izskatītu tik sarešķītas lietas. Dažkārt mums eh, šeit tomēr notiek lielāka vispārnāšana. Eh, jā, mēs runājam šeit par negatīvām procentu likmēm, bet pirms manis jau cilvēki par to runāja. Daudzi šeit arī um, atbalsta šādu politiku. Mēs uzskatām, ka tā pilnībā atbilst apstākļiem un jums dotiem mandātam. Protams, ka ir eh, jāmaksā par eh, naudas aizņemšanos, un tas varbūt ir eh, grūti saprotams. Un, tas ir grūti saprotams gan pilsoņiem, gan arī no tehniskā viedokļa. Es, kā parlamentārietis un pilsonis un nodokļu maksātājs, domāju par šīs politikas ekonomiskajām sekām. Pirmām kārtām privātpersonas var vieglāk piekļūt kredītiem. Tas eh, noteikti ir pozitīvi. Jautāju sev, kā bankas eh, tiktu galā ar procentu likmju palielināšanos, tātad eh, tie runa par milzīgiem aizdevumiem nekustamā īpašuma tirgā, kas ir ļoti lēni un zemām procentu likmēm un ilgi atmaksājami. Pēc tam šies eh, zemās eh, procentu likmes varētu eh, mm, stimulēt investorus investēt riskantākās investīcijās. Protams, ka tas ir tāds papildu risks. Nauda maksā mazāk, bet prasības arī tiek samazinātas. Es gribētu zināt, vai šeit neradīsies eh, tādas eh, sarežģītākas eh, sekas. Ir arī tādi deputāti, kas mm, īsti nesaprot šīs zemās procentu likmes. Es mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem, un pirmkārtām paldies arī par to, ka konstatējāt, ka līdz šim pieņemtie monetārās politikas lēmumi ir bijuši leģitīmi un vajadzīgi, lai uh, uzturētu cenas, lai nodrošinātu cenu stabilitāti, kas arī bija prasīts mandātā. Pirmais risks, ko jūs identificējāt, tātad tas, ka jo īpaši mājasaimniecības sāka arvien vairāk ņemt kredītus, un vēlāk šīs mājasaimniecības tiek pakļautas procentu likmi paaugstināšanas riskam. Jā, šis risks pastāv, un To ņemot vērā, ir eh, divi pasākumi, ko varētu veikt. Pirmkārtām, makro un mikro prudenciālie pasākumi. Tas nozīmē, ka tiek izmantoti dažādi limiti, tiek eh, ņemta vērā aizdevuma summa, eh, tāpat arī pirkuma cena. Tātad šeit ir ļoti daudz dažādu limitu, un um, Nacionālās centrālās bankas šķiet uh, arī Francijas centrālā banka un ministrs ir atgādinājuši, ka šos limitus vajadzētu ievies, jo īpaši ir runa par kredītu gārumu. Mēs redzam, ka šie garumi arī tiek pagarināti, kas rada papildu risku ģimenēm, kas var dabūt šos eh, kredītus ar eh, zemām likmēm un uz ļoti ilgu termiņu. Tātad makro un mikroprudenciālie uh, apsvērumi. Otrakārt, Es eh, tikko runāju par to, ka ir vajadzīga pacietība. Mēs eh, sagaidām, ka makroekonomiskā situācija ne tikai stabilizēsies, bet pakāpeniski arī uzlabosies un ka eh, šī politika, kas ir ieviesta, ļaus mums ieviest arī labu nodokļu politiku, un šādā veidā mēs varēsim novērot inflācijas paaugstināšanos, un mēs varēsim nonākt pie tādas monetārās politikas, kas būs tāda uh, konvencionālāk, ja tā var teikt. Bet eh, šajā kontekstā mums eh, vajadzētu rīkoties pakāpeniski, nav nekādas jēgas rīkoties strauji un brutāli. Jūs jau pieminējāt šeit riskus mājasaimniecībām, uzņēmumiem, banku nozarei kopumā un arī mūsu ekonomikai. Tātad ir vajadzīga piesardzība un eh, jāgaida situācijas uzlabošanās. Trešais elements, ko es arī gribēju pieminēt un ko esam ieviesuši kopš eh, septembra, tātad divu pakāpju sistēma. Šeit mēs panākam, ka negatīvās likmes eh, neietekmē bankas, ja tiek eh, saglabātas saprātīgas jeb legālas rezerves līmenis. Tāpat arī bieži vien pārējās institūcijas norāda, ka Pēļņa var tikt ierobežota, un centrālā bankā nebūs tā, kas pieņems monetārās politikas mm, lēmumus šajā jomā, bet, ja runa par investīciju politiku, hedžingu politiku, tāpat arī eh, portfeļu daudzveidošanu un eh, ņemot vērā arī institūciju attīstības stratēģiju, tad eh, finansējuma vide noteikti ir jāņem vērā, lai mēs varētu uh, sagaidīt, saprast, kādi varētu būt riski. Vēlreiz atkārtošu, ka ir jā, jāievēro piesardzība un jāvirsās uz priekšu pakāpeniski, nogaidot līdz ekonomiskā situācija ievērojami uzlabosies. Paldies! Liels paldies! Tātad eh, esam beiguši uzklausīšanu. Liels paldies Lagārdas kundzei, ka viņa ieradās, atbildēja uz visiem mūsu jautājumiem. Tagad eh, viens minūtes.